Good morning, colleagues. Good day to you. Labrīt, kolēģi. Pirms mēs sākam balsošanu, es gribētu norādīt, ka šodien ir apritējuši gadskārta kādam traģiskam notikumam. Pirms 20 gadiem, 23. maijā, Giovanni Falcone, tiesnesis, kas cīnījās ar mafiju, viņa sieva Frančiska Morvillo un apsargi Skifānī, Dičillo un Montinaro gāja bojā atentātā. Šorīt Palermo notika cietušo upuru piemiņas ceremonija, kur piedalījās prezidents Giorgio Napolitano un padomas priekšsētājs Mario Monti. Es lūk, gribētu lūgt jūs arī pieminēt tiesneša Falkone paveikto lai netiktu aizmirst tie, kas miruši cīnoties par patiesību un taisnību, un lūgt klusumu minūti. Thank you. Paldies. Now, have you all... Vai jums visiem ir balsošanas kartītes? Šodien nebūs īpaši ilga balsošana. Un es ceru, ka mēs ātri tiksim galā, jo zinu, ka daudzi kolēģi vēlas doties uh, uz ekonomikai veltīto samitu, kas notiek Briselē. Vosināro kungs. Priekšstādātāja kungs, augsti godātie kolēģi, aizvakar Albānijā, valstī, kurā ir institūcija attiecības ar ES, notika uh, liela satiksmes katastrofa, 14 uh, cilvēku gāja bojā. Uh, autobuss iekrita aizā, 14 cilvēki gāja bojā, 18 cilvēki uh, pat labam vēl ir kritiskā situācijā. Un gribu izmantot šo iespēju, lai paustu mūsu līdzjūtību un solidaritāti, solidaritāti uh, bojā gājušo ģimenēm. Un uh, arī paust solidaritātes izpausmi visai Albāņu tautai. Paldies! Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising. Paldies, Vasenārī kungs. Mēs pieņēmām zināšanai un izteiksim upuriem līdzjūtību un upuru uh, radiniekiem un tuvajiem līdzjūtību. Izsakot līdzjūtību, vai varam izteikt arī solidaritāti ar visiem, kas uh, atrodas cietumā pateicoties Eiropas aresta orderim. Nākamais datums ir, nākamais jautājums ir Romēvas un Reidas ziņojums zilās tundzivs krājuma Atlantijas okeāna austrumu daļā un vidusjūrā. Kas par? Pret? Atturas pieņemts komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Komitejas priekšlikums atvainojiet. Pirmais pants, ceturtais grozījums no zivsaimniecības komitejas, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, ja vēlaties. Par ceturto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. rezolūcijas projekts kopumā grozīts. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts. Apsveicu referentu Romēvu un Iruēdu. Lūdzu, vārds referentam. Paldies! Es gribēju uh, izteikt savu prieku par šo balsojumu un pal, pateikt Polam Vatsonam šodien. Iespējams, ka viņi izdos Kostarikam. Nākamais ir Ikē kunga ziņojums par vienkāršu korpusa naftas tankuģiem, kas par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Vēl viens. Tagad rezolūcijas, likumdošanas rezolūcijas projekts sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Sveicu Rikē kungu. Garcia Jero Karabaljo ziņojums par zvejas iespējām un finansiālo ieguldījumu. Varam sākt balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Arī pieņemts sveicu referentu. Podimātas kundzes ziņojums par kopīgu finanšu darījumu nodokļu sistēmu. 14. grozījums, lūdzu, sākam balsot. 40. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 32 grozījumi, ko iesniegusi ekonomikas jautājumu komiteja, visi kopā, kas par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Varam pārbaudīt 15. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par pret atturas noraidīts. 52. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais. 38. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 46. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 39. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts. 50. par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. 36. elektronisks balsojums, sākam balsot, 36. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. arī elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 43. Uh, par, pret pret atturas noraidīts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Atvainojiet, 42. atkrīt. 43. par pret atturas noraidīts. 41. elektronisks balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Un normatīvā rezolūcija tagad lūdzu elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot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 by separate vote. F first of all, paragraph 3. Pirma, pirmais punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. Trešais punkts. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret atturas pieņemts. 11 punkts. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 13. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 15. pāns, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 17. pāns, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 28. pāns, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 29. pāns, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 30. pāns. Dalīts balsojums divas daļas, pirmā daļa par, pret, pret atturas. Pieņemts otrā daļa - elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts lielu balsu vairākumu. 37. pāns, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Uh, apsvērums kā par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski apsvērums kā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsvērums P dalīts balsojums divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad par normatīvo rezolūciju, kas par pret atturas pieņemts. Sveicu referenti Desarnesas kundzi. Nākamais ir Davida Mārtiņa ziņojums Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesības. Pirmais un trešais grozījums ir atsaukti, bet 41. nav pieļaujams. 18. kas par? 18. grozījums Davida Mārtina ziņojuma 19 grozījumi kopumā, kas par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kas par elektronisks balsojums, atvainojiet. Sākam balsot par 18. Beidzam balsot. Now... Beidzam balsot. 19. iepriekšējais tika pieņemts, tagad 19. grozījums elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. De Kaisers kundze. Vai jūs lūdzu 30 eh, sekundes pārtraukt? Mums ir nu, pilnīgi cits balsojums saraksts un līdz ar to mums ir problēmas. Nu, burtiski 30 sekundes lūdzu pārtraukt. Um, Vai kāds var palīdzēt De Kaisers kundzei ar balsošanas sarakstu Harmsas kundze? Varat savu iedot? Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Sociālistu grupu jūs uh, skatieties, ko rādīs Martina kungs.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 Jūs tagad, jums atnesīs sarakstu, jūs eh, viss noskaidrosiet. Jā, jā. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Now. It's, uh, 22 now. Fine. We're, we're on. 22. grozījums. Tas ir eh, elektronisks balsojums. Sākam balsot. 22. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Piektais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts tiešām. Nākamais atbilstošā daļa 12. grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. Ses, sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Atbilstīgā daļa 12. grozījumā, kas par pret pret atturas pieņemts. Nākamais, septītais pants pēc otrā panta atbilstīgā daļa 12. grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. grozījums par pret atturas noraidīts un grozījumu, ar visiem grozījumiem priekšlikums, kas par pret atturas pieņemts. Martina kungs, jūs vēlējāties pārcelt uz vēlāku laiku šo balsojumu, lūdzu. Tiešām, lai varētu turpināt diskusijas ar padomi un komisiju, es gribētu lai normatīvās rezolūcijas galīgais balsojums notiktu vēlāk, jo mēs esam gan pirms šodienas, gan šodien panākuši lielu progresu un pavirzījušies stipri uz priekšu. Vai ir kāds, kas vēlas to atbalstīt vai noraidīt? Tāda, kas par? šo Mārtiņa kungu priekšlikumu pret atturas pieņemts. Paldies, Mārtiņa kungs! Novēlu jums labu apetīti visiem! How many SBKs are actually on them?